Es sirsnīgi sveicu minētos eh, pārstāvjus šeit mūsu viedā. Kolēģis Seribī arī man ir paziņojis, ka viņš politiskajā grupā, zaļo politiskajā grupā ir eh, pievienojies. Ungārijas iestādes man paziņojušas, ka uh, eh, Janoš Aders ir uh, Ungārijas